varmt vi... Sirsnīgi sveicināti mūsu šās dienas komitejas sēdē. Es eh, vēlētos sveikt visus deputātus, es vēlētos sveikt visus, kas eh, piedalās mūsu sēdē, un no sirds sveicu arī tulkus, kas mums palīdzēs sēdes norisē. No sirds vēlētos sveikt arī Elsborgas eh, apmeklētāju grupu, kas pārstāv kreiso partiju no Zviedrijas. Mums ir arī UMEO komūnas valde šajā sēdē, un e, šeit strādā, ir ieradušies arī tulkotāji no komisijas Luksemburgā, kas piedalās mūsu sēdē, lai redzētu parlamentu aktīvā darbībā. Visi, visi sirsnīgi sveicināti mūsu komitejas sēdē. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Nav nedz ieteikumi, priekšlikumi, pielikumi vai izmaiņas, līdz ar to varam darba kārtību akceptēt sagatavotajā versijā. Otrais ir priekšsēdētājs paziņojumi. Man ir tas gods un prieks jums atgādināt, godātie deputāti, ka rīt mēs svinēsim eh, Startautiskās sieviešu dienas piemiņas dienu, organizējot plenārsēžu zālē lielu konferenci. Rīt šī konference sāksies pulkstens deviņos, un šī konference turpināsies līdz 12.30. Programma jums visiem ir izdalīta, to jūs varat saņemt arī šeit, un es tiešām ceru, ka daudziem deputātiem būs iespējams rītā piedalīties mūsu organizētajā starptautiskās sieviešu dienas svinībās. Konferences tēma ir vardarbība pret sievietēm, un šī konference nolit, norit parlamenta kampaņas ietvaros, mums izdosies apturēt vardarbību. Tātad visi laipni aicināt uz rītdien paredzēto konferenci. Vēl bez tam man ir tas prieks kolēģiem paziņot, ka mūsu komitejas koordinatori un prieksēdētāji vietnieki jau tradicionāli ir tikušies pie brokastu galda ar komisijas priekšsēdētāju Barozu. Tieši arī Startautiskās sieviešu dienas sakarā. Viņiem šī brokastu tikšanās notika Strasbūrā, kur piedalījās, kā jau es teicu, Barozu kungs, komisijas priekšsēdētāja vietniece Redings kundze un Andnors un Malmstrēms kundze. Mēs jums informāciju par šīm diskusijām sniegsim mazliet vēlāk, bet eh, vēlējos tikai pateikt vēlreiz, ka mēs runājām par algu atšķirībām starp dzimumiem, vardarbību pret sievietēm un vispār par sieviešu tiesībām darba tirgu un mājas apstākļos. Tie ir visi arī mūsu komitejai tuvu sirdī stāvoši jautājumi, un jāsaka, ka arī komisāri par tiem iestājas. Trešais darba kārtības punkts. Un trešais darba kārtības punkts ir vienlīdzība attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā. E, mums ir jānāk klajā ar jaunām kopējām nostājām, un mūsu reference ir Astrīda Lūlings kundze. Sveicināti šeit, sveicināti mūsu komitejas sēdē, godētā Lulīngas kundze. Debatas par šo jautājumu mums nav paredzētas, jo saskaņā ar darba grafiku debatas mums ir paredzētas 7. aprīlī šajā pašā komitejā. Un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. aprīlis. Un mēs esam paredzējuši 3.4. maijā par šo jautājumu balsot mūsu dzimumlīstiesības komitejā un plenārsēdē, maija otrajā plenārsēdē, Briselē, balsot par to šeit. Un tagad vārds Lulings kundzei, ja jūs ko vēlaties teikt. Godātā Lulings kundze, lūdzu, jūs esat viena no mūsu pieredzējušākajām referentēm, lūdzu. Oui, merci, madame la. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos tikai norādīt, ka beidzot esam saņēmuši uh, kopējās nostājas oficiālo versiju, lai gan tā tika apstiprināta padomē jau novembrī. Uh, kā redzat, ir nepieciešams ārkārtīgi uh, garš uh, laiks bijis, līdz tas arī ir ietekmējis mūsu darba grafiku, bet gribu teikt, ka kopā ar komitejas sekretariātu mums jau ir paredzētas tikšanās ar uh, Spānijas prezidentūru, ir bijušas tikšanās arī ar Zviedrijas prezidentūru un uh, Eh, vienmēr arī klāt ir Eiropas komisija mūsu tikšanās reizēs. Un gribu teikt, ka neesmu pārāk neapmierināta ar eh, kopējo nostāju, izņemot divus, patiesībā vienu punktu. Uh, parlaments bija pieprasījis uh, sociālo aizsardzību, obligātu uh, sociālo aizsardzību uh, laulātajam, un šķiet, ka komisijai šeit nav manevrēšanas iespēju daudz, bet uh, jau vismaz 12 mūsu grozījums padomi ir apstiprinājusi, un ceru, ka aprīlī jau varēšu nākt klajā ar priekšlikumiem, lai mēs otrajā lasījumā nonāktu pie tādas teksta versijas, uh, par ko ir panākt vienošanās arī ar padomi, lai uh, Eh, Spānijas prezidentūras laikā mēs varētu pabeigt darbu pie šā jautājuma un lai ar to nebūtu jānodarbojas eh, citām prezidentūrām, it īpaši Bēģijas prezidentūrai dažādu apsvērumu dēļ. Un uh, ceru, ka mums izdosies darbu pabeigt uh, gada laikā pēc pirmā lasījuma pieņemšanas. Jūs redzat, uh, cik ilgi varam strādāt pie tādām nelielām problēmām. Aprīlī mums būs iespēja apspriest mani sagatavoto tekstu. Paldies! Mr. Ruela, please. Ruevas kungs, lūdzu. Eh, merci, en tout cas, une question. Paldies, man ir viens jautājums. Ja es pareizi sapratu, un jūs varētu apstiprināt, tātad padomes priekšlikumā nav iekļauts tas, ka partneres sievietes veids sociālās apdrošināšanas uh, iemaksas. Vai jūs varētu uh, mums uh, paskaidrot, kādā kontekstā tas notiek, ja tas tiek veikts? Un uh, parlamentā mēs vairāk uh, reiz jau esam iestājušies par šādu uh, Uh, iespēju, un varbūt tad mums vajadzētu padomāt par trešo lasījumu, ja šo jautājumu nevar atrisināt, jo varētu teikt, tas ir centrālais jautājums šais debatēs. Es gribētu zināt, kādā situācijā mēs šobrīd esam un kādas manevrēšanas iespējas mums dod padome. Paldies Romevs kungam! Es tikai vēlējos pateikt, ka debats mums šobrīd nav paredzētas, un tomēr šobrīd liekas, ka Jā, Lulings kundze, vēlas jums atbildēt, dod jums vārdu. Godātā Lulings kundze. Es uh, domāju, ka šeit ir tāda nepareiza interpretācija par padomas vēlmēm. Protams, padome iestājas par to, lai tiktu nodrošinot sociālā aizsardzība, kas ir labi definēta kā obligāta vai brīvprātīga šajā padomas dokumentā, un tas mm, nenozīmē arī, ka netiek pieļaut šādas eh, iemaksas, tas nav pareizi, bet ja mēs paraugāmies eh, padomes dokumentu septītajā pantā, eh, šeit ir Uh, progress salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, jo padoms tekstā ir teikts, ja kādā dalību valstī pastāv sociālās aizsardzības sistēma um, pašnodarbinātajiem, dalību valsts veids visu nepietiekamo, lai laulātais tātad partn, uh, padome šeit iekļauj arī partneri, sakot, uh, Uh, laulātais un partneris varētu saņemt sociālo nodrošināšanu atbilstoši šīs dalību valsts uh, likuma normām. Bet uh, šeit ir tā problēma, ka ir teikts, ka šāda aizsardzība tiek nodrošināta obligāti vai brīvprātīgi. Mēs iestājāmies par to, lai šāda aizsardzība būtu obligāta, jo tas ir kas ir svarīgi vēl, ir tas, kas teikts par maternitātes aizsardzību. Arī šeit padomes uh, dokumentā ir ievērojams progress salīdzinājumā ar komisijas versiju un salīdzinājumā arī ar spēkā esošo direktīvu. Un šeit nav runa par iemaksām, bet mēs turpinām sarunas ar padomi, lai Uh, uzlabotu šo uh, tekstu, noteiktus pantus un punktus, ko mēs neatbalstām, lai uh, mainītu un, un veiktu korekcijas. Paldies Lulings kundzei! Paldies par atbildēšanu uz Romevs kunga jautājumu! Un paldies, ka jūs esat uzņēmusies atbildēt par ziņojumu sagatavošanu tik svarīgā jautājumā. Tātad, vēlreiz atkārtoju, mēs diskutēsim par šo jautājumu 7. aprīlī un balsojums mūsu komitejā 3.4. maijā. Nākamais darba kārtības punkts numur 4 ir eh, ziņojums par eh, mūsu delegācijas vizīti Ņujorkā, kas notika 1. un 3. martā. Mēs runājam par dzimumu līdztiesības platformu un daudziem citiem jautājumiem. Es pati sagatavošu pavisam īsu rakstisku ziņojumu, un es varbūt varu jūs arī informēt mutiski par to, kas tur notika. Tātad no mūsu komitejas uz Ņujorku devās astoņi deputāti, plus vēl trīs deputāti no citām komitejām, kas eh, piedalījās paši uz savu iniciatīvu ārpus parlamenta atvēlētajai kvotai. Šī konference bija ārkārtīgi svarīga ne tikai mums visiem tiem, kur strādā parlamentārā mandāta ietvaros. Šī konference ir ārkārtīgi svarīga veselai virknei citu organizāciju, sieviešu tiesību aktīvistu un citu nevalstisko organizāciju, kuri visi piedalījās šās konferences organizācijā. Uh, Konference uzsākās 1. martā un turpinājās divas nedēļas, taču mūsu delegācija konferenci apmeklēja tikai trīs dienu laikā no 1. līdz 3. martām. Mēs, protams, sagatavojāmies šai konferencē, kā kolēģi jums to varēs apliecināt, proti mēs sagatavojām rezolūciju, kur tika pieņemta arī parlamenta plenārsēdē. Mēs uzsākām mūsu delegācijas Uh, sēdi, tātad pirms došanās uz Ņujorku mēs tikāmies ar Redingas kundzi. Un vēlētos uzsvērt, ka mēs katru dienu tikāmies ar komisiju Ņujorkā un runājām par to, kā norit sarunas, kāda ir darba kārtības punkti, ko mums vajadzētu uzsvērt un kā strādāt tālāk. Uh, Bija ārkārtīgi labi, ka mums bija šādi ikvakara tikšanās momenti ar komisijas pārstāvjiem, jo tas nāca par labu gan mūsu delegācijas darbam, gan kopīgajai domāšanai. Vēl bez tam vēlētos pieminēt, ka tieši mūsu komitejas darbā daudz interesanti notika tā, šau, tā saucamajos kuluāros dažādās dalību valstis un eh, cilvēki, nevalstiskās organizācijas, veidoja veselu virkni aktivitāšu, un eh, visās tajās mēs mēģinājām piedalīties. Tātad vesela virkne nevalstisko organizāciju, apvienoto nāciju, dažādu ģenerāla direktorātu aktivitātes. Ļoti daudz, kas notika, un mums tiešām bija iespējas uh, kontaktēties un runāt ar citiem, ne tikai parlamentāriešiem. Vēl bez tam vēlētos pieminēt, ka 4. martā, pēc tam, kad delegācijas, kad mūsu komitejas delegācijas vizīte bija beigusies, man bija tā godpilnā iespēja kā komitejas un delegācijas vadītājai, kā novērotājai piedalīties apvienoto nāciju sarunās un vienošanās procesā. Tas bija ļoti, ļoti labi mūsu komitejai, ļoti labi, ka mums bija iespēja piedalīties tiesa gan tikai kā novērotājiem šajās sarunās, jo tas arī mūsu komitejas darbā sniedz iespēju pārvērtēt un izvērtēt to, kā mēs novērtējam mūsu darbu un paveikto. Uh, Es jums pieminēšu tātad, kādās sapulcēs mēs piedalījāmies Ņujorkā. Mēs tikāmies ar Pasaules banku, kā viņi strādā ar vienlīdzības jautājumiem. Mēs tikāmies arī ar Salifiegan Bailas kundzi, kura ir apvienoto nāciju attīstības un palīdzības nodaļas vadītāja Mēs tikāmies arī ar Rašelu Marianjas kundzi, kura ir ģenerālsekretāra vietniece un īpašā padomdevēja ANO ģenerālsekretāram vienlīdzības jautājumos. Šās tikšanās laikā mēs ļoti daudz diskutējām par to, kā apvienotajām nācijām būtu jādarbojas vienlīdzības ziņā un ka vajadzētu izveidot atsevišķu nodaļu vienlīdzības jautājumu risināšanai pasaulē. Jāsaka, šī ideja guva plašu atbalstu ļoti plašos iesaistīto pušu slāņos. Tātad, runājot par vienlīdzības jautājumiem, būtu labi, ja būtu konkrēta nodaļa, kas ar to īpaši strādā. Kolēģi, būšu lakonista. Lakoniska. Delegācijas vizītes atskaita ir izdalīta pilnīgi visiem, referē, pilnīgi, pilnīgi visiem deputātiem, un tomēr, ja kā cits delegācijas loceklis vēlētos izteikties, tad es viņam došu laiku izteikties šobrīd. Vai jums ir kādas pārdomas, komentāri, kādi īpaši jautājumi? Jautājums par to, kā jūs vēlaties izvērtēt Pekingas platformu. Bārers kundze, lūdzu. Thank you so much. I would like to... Paldies! Vēlos runāt par diviem jautājumiem, kas mums bija iekļaut arī uzdevumā. Nu, vispirms jautājums ir par mūsu sarunam ar Frigano Vēls kundze par, par to, lai izveidotu ANO ietveros uh, dzimumu līdztiesības grupu šis jautājums un bija sevišķi svarīgs, jo šobrīd ir izveidojusies diezgan sarežģīta un dīvaina pat situācija, jo šīs dzimuma līdztiesības grupas izveide nenotiek īstā veidā. Tā ir vieta, lai iekļautu darbu, apvienot to vienā institūcijā. Šobrīd parasti ir tā, ka vienkārši kaut kas tiek pielikts klāt citiem ģenerāldirektorātiem, un un tādā veidā šobrīd tiek risināt dzimuma līdztiesības darbs. Daži valsti uzskatā, ka šādā veidā nevar neko panākt, un šeit ir saikne arī ar citiem jautājumiem, kuriem varbūt nav tiešas ietekmes uz dzimuma līdztiesības jautājumiem, tāpēc arī vairākās delegācijas tika runāts par to dažādās pasaules daļās, arī ar Dienvidu Ameriku, ar Āfrikas valstīm. Mēs teicām, lūdzu, dariet visu, ko varēsiet, tad, kad jūs strādāsiet savas delegācijas ietvaros. Un otrais aspekts, par kuru ir jārunā, manuprāt, ir attiecības starp Eiropas Savienību un apvienotām nācijām. Man bija sajūta, ka daudzi no mums atbalsta viedokli, ka šobrīd ir izšķirošais laiks, lai situācija risinātu attiecībā uz to, lai Eiropas Savienība plašāk darbotos starpvaldību un starptautiskais organizācijas, piemēram, ANO. Šobrīd mums ir tikai novērotāja status, un pat neesam novērotāji ar vislielākam privilēģiem, līdz ar to es uzskatu, ka komisija būtu nepieciešams ieguldīt darbu tā, lai mēs iegūtu labāku statusu. Tā, lai mūsu status būtu atbilstošs mūsu darbam. Paldies! Tak, fru Bauer. Paldies Bauer skundzei par šo svarīgo jautājumu. Vai ir vēl kāds deputāts, kuram ir kādi komentāri vai kas piebilstams? Don't. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pateikties jums, mūsu delegācijai, mūsu pārstāvēm, kas devās uz šo konferenci jo mēs eh, daudz strādājam Eiropas līmenī, vēl daudz ir darāmā, bet tāpat ir ļoti svarīgi, lai mēs piedalāmies pasaules mēroga kustībā. Un no jūsu teiktā, no Editas Baueres eh, teiktā, es eh, saklausu mūsu patieso atbildību Un tas fakts, ka ANO veido struktūru, kas nodarbojas ar vīriešu un sieviešu līdztiesības jautājumiem, liecina par lielu soli uz priekšu. Šī ķēde veidojas pamazām, nekas nenotiek pats uh, par sevi, ir nepieciešams, lai aktīva delegācija piedalītos šajā galotņu tikšanās reizē. Paldies! Ak, okay. Paldies! Un eh, vēlētos uzsvērt arī to, cik ārkārtīgi svarīgi ir savienot kopā visas iesaistītās puses, lai nodrošinātu tādu spēcīgu ķēdītu un darbības kodolu. Līdz ar to visi mūsu komitejas deputāti ir viensprātis, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi un tāda būs arī tuvākā un tālākā nākotnē. Vēlētos no sirds pateikties pilnīgi visiem, kur piedalījās komitejas delegācijas vizītē Ņujorkā un sirsnīgs paldies sekretariātām, kuri norganizēja tik daudz tikšanās brīžu, jo sekretariātam tiešām bija jāorganizē ļoti daudz kas, lai mēs pēc iespējas vairāk gūtu šā brauciena laikā. Esmu pārliecināta, ka šim braucienam arī bija nozīme, ne tikai mums, bet arī visiem tiem, ar kuriem mēs tikāmies. Delegāti ļoti aktīvi piedalījās šajā izbraukuma sēdē, tātad vēlreiz sirsnīgs paldies visiem. Un tagad pārējām pie piektā darba kārtības punkta, kurā runa iet par pamatprasmes mainīgai pasaulē, darba programmas izglītību un apmācību 2010 īstenošanu. Kāds ir pamatojums un kāpēc šis jautājums ir mūsu šodienas darba kārtībā? 26. janvāra koordinatoru sēdē mēs vienojāmies par to, ka mums vajadzētu caur deputātu kultūras komitejā, tātad arī tā ir deputāta, kura ir uh, locekli gan kultūras, gan mūsu komitejā, un tā ir Kučet kundze. Mēs varētu piedalīties kultūras komitejas eh, referent, eh, eh, groze, tātad ziņojumu sagatavošanā. Un mēs runājam tikai par grozījumiem. Mēs nesagatavojam pašu savu rezolūcijas tekstu. Grozījumi iesniegt ir seši, un šobrīd uh, Hannes Bolas kundzei ir iespēja mūs informēt par šiem sešiem grozījumiem. Doma bija tāda, ka mēs par šiem grozījumiem šodien balsojam, tātad mēs tos pieņemam. Un, ja komiteja balsos pozitīvi, tad mēs iesniegsim mūsu sagatavotos grozījumus kultūras komitejai. Un tagad eh, sveicu Hannes Bols kundzi mūsu komitejas sēdē. Lūdzu! Hello. Sorry, sorry I was late. Labdien, un nu ļoti atvainojos, ka es nokavēju. Man ir vajadzīgs pāris minūtes, lai paskaidrotu grozījumu būtību. Šis ziņojums attiecās uz starpmērķu pārskatīšanu, kas tika iekļauti 2020. gada programmā attiecībā uz apmācību. Eiropas Savienība un līdz šim šie starpmērķi nav panākti. Tāpēc ir nepieciešams pastīties, kas tad bija nepareizi un kur būtu nepieciešams mainīt, varbūt mērķus tā, lai panāktu atbilstošu progresu. Tieši tādēļ esmu izvirzījis šos grozējumus. Kā jūs zināt, es strādāju komitejā, kas ir atbildīga par to, strādāju tur par koordinatoru, kultūras komitejas koordinatorā amatā. Un um, šai komitejai ir arī atbildība attiecībā uz dzimumu līdztiesības integrēšanu visos, visās nozarēs un jomās. Un tāpēc es gribēju uzsvērt, cik ļoti svarīga ir izglītība un apmācība, lai iekļautu šo stratēģiju ilgtermiņa stratēģijā un galvā samazinātu arī apmaksu dažādību. Vairāk kārt esam runājuši par šiem jautājumiem, un mēs skaidri zinām, ka šobrīd sieviešu nodarbinātība ir daudz zemāka nekā vīriešu nodarbinātība, un jūs noteikti piekritīsiet, ka ja vien mēs varētu ar savu rīcību uz, uzlabot sociālo koheiziju un izaugsmi tā, lai vairāk sieviešu strādātu un lai sievietes netiktu izslēgtas no attiecīgiem sektoriem, tā lai sievietes varētu darboties ļoti. Ceru, ka jūs atbalstīsiet šos grozījumus. Paldies! Paldies, Hanibolas kundzei! Un e, pēc manām domām tas ir ļoti labs darba algoritms. Tātad mūsu komitejas deputāti arī piedalās citu komiteju ziņojumu pilnveidošanā ar dažādu grozījumu iesniegšanu. Tādējādi mēs tiešām svarīgus vienlīdzības jautājumus ievirzam un iepinam arī citu komiteju darbā. Paldies Hanibols kundzei! komentāri, viedokļi, idejas? Ja nē, tad varam uzskatīt, ka mēs varam balsot par šiem grozījumiem. C4A punkts par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par, če, pret, atturs, pieņemts. Čet, ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, pret atturas pieņemts. Līdz ar to sirsnīgs paldies visiem un galvenokārt Marijas Honeybolas kundzei. Mēs esam pieņēmuši visus sešus grozījumus, un grozījumi tiks iesniegti kultūras komitejas priekšsēdim. Nākamais darba kārtības punkts ir sestais pēc kārtas, un tas ir ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītie aspekti. Mūsu grupas koordinatori nolēma, ka mēs sagatavosim pašiniciatīvas ziņojumu, un mums ir izvirzīts atbildīgais referents, un tas ir Romevas kungs. Un šodien mums ir iespējams eh, izskatīt šo ziņojumu, diskutēt par to, un eh, laika grafiks būtu sekojoši. 23. martā ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un eh, maijā 3. 4 balsosim par šo ziņojumu mūsu komitejā. Un mēs arī ceram, ka plenārsēdē Strasbūrā jūnijā šis jautājums tiks izskatīts jau plenārsēdē. Ar lielu interesi tagad dodu vārdu atbildīgajam referentam. Romeva kungs, lūdzu. Gracias, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, Mēs tagad apspriežam jautājumu, kur ir nepieciešams apspriest pēc iespējas ātrāk un pat vajadzētu nožēlot, ka līdz šim tas nav izdarīts. Jo šobrīd jau ir krīze un cenšamies atkopties no krīzes. Un ir diezgan skaidrs, ka tas, kas mums šobrīd ir vajadzīgs, ir precīzs un patiesa ziņojums, kas atspoguļo krīzes cēloņus un cekas. Bet tad vēl ir nepieciešams izskatīt jautājums par attiecīgiem pasākumiem un investīcijām, tā lai pārvarētu krīzi. Ir tīpaši, ja mēs runājam par krīzes ekonomiskiem un finanšu aspektiem. Referenta doma bija tieši nodrošināt šo trūkstošo informāciju. Jo līdz šim, līdz šim tiešām pastāvēja nopietnas rops tajā, kā, kā šis jautājums tika izskatīts. Presē bija diezgan daudz dažādu rakstu par krīzi. Un lielākā tiesa tiek aplūkoti tādi jautājumi, kā veids, kā krīze ir ietekmējusi atsevišķus sektors vai nozares. tiek runāts par ražošanas uzņēmumiem, kas ir īpaši cietuši no krīzes, piemēram, par to, ka parasti tās ražotnes, kur ir nepieciešams nodarbināt daudz darbinieku, parasti arī tie visvairāk cietuši. Lielākoties par to tiek runāts. Runāts arī par to, ka jā, šādas rūpnīcas pār, pārtrauc darbu, tad parasti ir sociālie riski jo ir nepieciešams palielināt budžeta izdevumus, lai maksātu bezdarbnieku pabalstus. Ja ņemsim vērā visus šos faktorus, tad, manuprāt, būtiskākie jautājumi šeit saistīti ar to, ka ir nepieciešams ļoti būtiski un ļoti rūpīgi pārbaudīt, kādas ir sekas krīzei, jo līdz šim parasti mēs runājam par dažādām rūpnīcām, Nu, piemēram, par autoražotājiem. Un, piemēram, runājot par Spāniju, parasti runā par celtniecības nozare. Un lielākoties šajās nozarēs strādā tieši vīrieši. Taču, manuprāt, ir nepieciešams izanalizēt arī tos sektorus un nozares, kur lielākoties strādā sievietes. Ir tīpaši tādēļ, ka līgumi kas tiek piešķirt šajās nozarēs, ir daudz īsāki laikā, un šeit līdz ar to budžeta līdzekļa izlietošana var diezgan plaši ietekmēt sieviešu nodarbinātības līmeņus, un jāpiemina arī krīzes domino efekts, jo, ja ir ietekmēts viens sektors, tad lielākoties būs ietekme arī uz citiem sektoriem un nozarēm. Un, manuprāt, šeit sieviešu nodarbinātības sektors netiek ņemts ārā pietiekami lielā mērā. Es atceros, pavisam nesen uz Spāniju bija aizbraukusi delegācija, un tad mēs paskatījāmies, kā reāli zivsaimniecības sektorā krīze ir ietekmējusi situāciju. Un varam konstatēt, ka šobrīd krīzes laikā zivsaimniecības sektors meklē risinājumus, kā varētu krīzi risināt un atbilstoši uh, pārvarēt, kas šobrīd reāli notiek, ir tas, ka tiek samazināts darbinieku skaits, it īpaši nodarbināto sieviešu skaits. Lielākoties šīs sievietes nodarbojas ar tīklu, labošanu, un šīs sievietes tagad zaudē darbu. Un bieži vien, kad tiek vienkārši analizēts kāds sektors vai ražošanas nozare, tad netiek runāts dzimumu griezumā. Un, kad tiek runāts parasti par pārēju, par pārstruktūrēšanu, tad parasti šie dzimuma līdzsīsības aspekti netiek ņemti vērā, jo atceramies, ka ir nepieciešams iekļaut visus aspektus, piemēram, zivsēmniecībā, ja netiek darināt un labot tīkli, tad, protams, arī zvejnieki nevar doties zvejā un atbilstoši gūt ienākumus. Un ir jāatceras, ka sievietes parasti cieši no krīzes daudz lielākā mērā nekā vīrieši. It īpaši atsevišķās nozarēs. Mēs pat atsevišķās nozarē varam ļoti, nozarēs varam ļoti skaidri saskatīt, ka sieviešas, sievietes cieši vēl vairāk. Un tad, protams, konstatējot problēmu, nākamais solis ir šo problēmu risināt. Darba tirgu ja netiek pievērsta īpaša uzmanība atsevišķām nozerēm, tad parasti sekas ir daudz smagākas. Tāpēc ir nepieciešams vispirms konstatēt problēmu, piemēram, skaidri noteikt, kurās nozerēs sievietes ir cietušas vairāk no krīzes, un tad uzsākt publiskas debats par šiem, šiem jautājumiem. Ir vēl viens aspekts, par ko es ļoti gribu runāt. Jautājums ir par atbildību. Kurš tad ir atbildīgs par krīzi? Manuprāt, ir diezgan skaidrs. Ja mēs paskatāmies uz finanšu sektoru, tad varam teikt, ka finanšu sektors ir kļuvis par vienu no, uh, se, no tiem sektoriem, ka, kuriem jāuzņemas atbildība par krīzi, un lielākoties finanšu sektorā strādā tieši vīrieši. Tas ir tīri statistiski. Eiropas centrālā bankā, Eiropas investīcija bankā un pensiju fondos lielākoties strādā vīrieši. Un tīpaši, ja mēs ieskatāmies valdē, tur tikai 16% valžu locekļu ir sievietes. Šī statistika ļauj saprast, ka finanšu sektora pārvaldībā ir ļoti nopietna dzimuma nevienlīdzība. Taču, ja mēs iedziļināmies, tad varam gūt vēl plašāku ieskatu. Nu, piemēram, tāda banka kā Lehman Brothers. Es pat sauktu to banku nevis Lehman Brothers, kas ir Lehman brāļi, bet pat Lehman māsas, jo tur ļoti daudz sievietes ir nodarbinātas kurš zaudē darbu. Šobrīd varam konstatēt, ka tās bankas, kuras bija labāks nodarbināto sieviešu un vīriešu līdzsvars, šīs bankas cieta mazāk, salīdzinot ar tām bankām, kur vīrieši bija pārsvarā, un, manuprāt, arī šo faktoru ir nepieciešams pieminēt. Nākamais solis, protams, ir aktīvi pasākumi attiecība uz dzimumu līdztiesības veicināšanu. Par to jau tika runāts vairāk kārt, bet manuprāt ir nepieciešams panākt dzimumu līdztiesību tieši augšējos līmeņos, lai vadītāji, valdes locekļi, lai arī šajā līmenī būtu vairāk sieviešu. Un šeit varam runāt par konkrētiem pasākumiem. Ir ziņojumā runāts arī par Islandi. Un tika runāts arī par to, kā Īslande mēģināja risināt dzimumu nevienlīdzības jautājums. Arī Norvēģijas priekšlikums šeit ir iekļauts, jo Norvēģija vienu brīdi mēģināja noteikt 40% kvotas valdē, lai vismaz 40% valdes locekļi būtu sievietes. Būtiskākais, manuprāt, ir saskatīt, kur ir atbildība. Un tad šo atbildības aspektu varam izmantot, lai pievērstos krīzes iemesliem un atbilstoši risinājumiem. Pēdējais aspekts, par ko es šodien gribu runāt, ir saistīts ar tā saucamajiem palietīviem pasākumiem. Atsevišķās jomās ir iekļaut tādi palietīvi pasākumi, Daži uzskata, ka ir nepieciešams investēt, lai risinātu krīzi, ka ir nepieciešams veidot jaunu sociālo-ekonomisko kontekstu, tā lai veidotos jaunais ekonomiskais modelis. Un šeit nepieciešams pievērsties diviem aspektiem. Vispirms, tad, kad mēs runājam par iespējām, par jaunām darba vietām, ir ļoti svarīgi ieskatīties piedāvātājas iespējas. Mēs tagad daudz runājam par zaļajām darba vietām. Mēs parasti investējam arī zaļo darba vietu rad radīšanā. Un šeit, manuprāt, ir jāsaskata ļoti skaidra saikne starp CO2 izmešu samazinājumu, uh, uh, zaļās enerģijas izmantošanu, tīrās enerģijas izmantošanu un atbilstoši darba vietām. Taču, ja mēs to nepapildināsim ar, ar vajadzību veicināt arī sieviešu nodarbinātību zaļajās darba vietās un neiekļausim šeit dzimumu vienlīdzības aspektu, tad, manuprāt, mēs būsim palaiduši garām ļoti nopietnu izdevību un varam atkal ieslīgt krīzē. Manuprāt, it īpaši valsts pārvaldē joprojām ir daudz jomas, kur dominē tieši vīrieši, tāpēc arī vairs nedrīkstam pie, pieļaut tās pašas kļūdas kā līdz šim. Varam tagad no šīm kļūdām izvairīties. Manas pieminētie aspekti, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi jau tagad, un arī dzimuma vienlīdzība ir jāveicina. Taču ir vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir tikpat svarīga. Tās ir investīcijas. Arī tādās jomās, kur jau tagad sieviešus, sievietes ļoti plaši ir pārstāvētas. Es zinu, ka ir daudzas jomas un nozeres, kur sievietes ir pārsvarā, un ir nepieciešams, lai šīs nozeres tiktu novērtētas tikpat lielā mērā un tikpat labi kā citas nozeres. Manuprāt, ļoti žēl, ka mēs nevarējam šeit visām institūcijām piedāvāt iespēju izskatīt šādu uh, vajadzību. Piemēram, tādi jautājumi kā veselības aprūpe vai aprūpe vispār, lielākoties aprūpes jomā strādā tieši sievietes, un sociālajā struktūra aprūpei ir ārkārtīgi svarīga loma. Un šeit ir nepieciešams mainīt to struktūru, kas līdz šim darbojas. Nobeigumā varu teikt, ka šobrīd ir īstais brīdis, lai uzlabotu dzimumu līdztiesības aspektu iekļaušanu. Piemēram, mums ir parlamentārā komiteja, kas izskata tieši finanšu krīzes ietekmu uz sociālo sfēru. Un tagad mums ir nepieciešams izmantot izdevību, lai mainītu lietas labo pusi. Ziņojumā tieši tā arī ir teikts, ka mums ir nepieciešams tagad uzsākt pasākumus, kas ļautu mums risināt krīzi, bet arī risināt daudzus jautājumus, kas bija neatrisināti pirms krīzes, tā lai nākotnē varētu izvairīties no potenciāli negatīvām sekām. Mēs zinām, ka šeit ir viens pozitīvs aspekts, jo šobrīd sievietēm arvien palielinās iespēja jā, darboties un strādāt darbus, ko viņi paši, ko viņas pašas vēlētos. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai sieviete strādātu sliktos darba apstākļos vai arī lai slēgtu neizdevīgs darba līgumus. Mēs zinām, ka sievietes bieži vien tiek diskriminētas pat līgumslēgšanas brīdī. Un tādēļ bieži vien sievietes tiek diskriminētas arī tālāk karjeras attīstībā vienkārši tādēļ, ka viņas ir sievietes, ir jāatcerās mūsu 2020. gada stratēģija un ir nepieciešams iekļaut visas mans pieminētas problēmas, bet vissvarīgāk risinājumus. E, nu, paldies. Šķiet, ka neviens nelūdz vārdu, bet es kā ēnu referents sociālistu grupas vārdā arī vēlos piebilst pāris vārdu par šo iniciatīvas ziņojumu šajā ziņojumā ir izcināts ļoti aktuāls un uh, būtisks jautājums. Referents jau mūs informēja, ka šī krīze, ka tā, to izraisīja patiesībā galvenokārt vīrieši. Uh, un uh, tas, šis rezultāts bija tāds tādēļ, ka sievietes nebija pienācīgi pārstāvēt šajās eh, finanšu institūcijās, bet tas, ka sievietes netiek pārstāvētas, eh, parādās arī 27 dalību valstīs eh, valsts līmenī. Nevienā no 27 dalību valstu centrālajām bankām vadītāja nav sieviete. Tās visas, visas šīs bankas vada vīrieši. Tāpat ir tiesa, ka sievietes vismagāk eh, cieš no šīs krīzes. Sievietes uh, cieš no uh, darba vietu samazināšanas, no sliktiem darba apstākļiem, no sociālās aizsardzības sistēma trūkumas. Tām nav piekļuves uh, lēmumu pieņemšanas procesām finanšu un ekonomikas jautājumos. algu atšķirība starp vīriešiem un sievietēm jau tika minēta, un diemžēl šī atšķirība 2007. gadā bija 15%, un tagad šī atšķirība ir 17,6%. Tātad jūs redzat, ka plājas ir kļuvusi plašāka Eiropas Savienībā. Un, protams, ir uh, jādomā par to, kādu ieguldījumu sievietes varētu dot krīzes pārvarēšanā. Uh, protams, krīze vairāk skars sievietes, mums tas ir jāizvērtē, kādā mērā tas ir, un otrs puses jādomā par to, kā sievietes pašas var palīdzēt krīzi pārvarēt. Un uh, Es domāju, ka ļoti svarīgi mums ir balstīties uz tiem pētījumiem, kas ir realizēti. Un saskaņā ar šiem pētījumiem uzņēmumi, kurā valdēs uh, sievietes ir plašāk pārstāvētas, arī strādā labāk. Tām ir labāk darba rezultāti uzņēmumos, kurās, kuros ir plašāk pārstāvētas sievietes, arī uh, veiksmīgāk kotējas biržās, un šie uzņēmumi arī nodrošina lielāku apgrozījumu. Um, un šie rezultāti ir par 70 līdz 80 procentiem labi, labāki vidēji. Un uh, tas ir uh, drošs pierādījums tam, ka plašāka sievieku pārstāvniecība dod uh, pozitīvu efektu. Tas bija 2008. gada pētījums, ko es minēju. Ir vēl citi pētījumi, kas liecina par to, ka sieviešu pieņemšana darbā ir labs, laba investīcija gan uzņēmumiem, gan visai sabiedrībai kopumā. Ir pierādīts, ka sievietes uh, vairāk naudas investē bērnu izglītībā, ka tās atbalsta augstāko izglītību bērniem, rūpēs, lai viņu bērni iegūtu augstāko izglītību. Un tāpat arī sievietēm ir uh, ļoti svarīga loma ģimenes budžeta uh, sastādīšanā un realizēšanā. Un vēl uh, nobeigumā daži jautājumi daži papildinājumi tam, kas jau ir uh, teikts. Mēs dzirdējām piemērus par Norvēģiju, bet ir arī uh, Francijas piemērs uh, vērā ņemams. Francija šobrīd nosaka 40% kvotu valsts uzņēmumos un uh, biežāk kotētos uzņēmumos. Tātad Francijā ir centieni izveidot uh, šādu kvotu uzņēmē darbības jomā. Šādas kvotas jau darbojās uh, politiskajā dzīvē. Uh, ko mēs varam secināt no šā ziņojuma, runājot par 2020. gada stratēģiju? Uh, rodas, uh, iezīmējas jauni virzieni, mums ir vajadzīga jauna ekonomiskās attīstības paradigma, un šajā paradigmā ir jāņem vērā sieviešu iesaistīšana no vienas puses, un otras puses jādomā par jaunās ekonomiskās politikas ietekmi uz sievietēm. Ir e, skaidri jāapzinās, ka neviena politika vienlīdzīgā mērā neietekmē gan sievietes, gan vīriešus. Šī ietekme ir atkarība no dzimuma, un tas mums ir jāņem vērā strādājot pie 2020. gada stratēģijas. Un ir uh, svarīgi panākt paradigmas maiņu, domājot par sieviešu lomu ekonomikas attīstībā Eiropas Savienībā un visā pasaulē. Man ir pieteikušies pāris runātāji, un vispirms vārds ir uh, Lorānai Žatīkundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, vispirms vēlētos pateikties Romēvas kungam un Estrelas kundzei, kura izteica kom papildinājumus un uh, par to, ka viņi pievēršas tādu būtisku jautājumu risināšanai. Uh, Estrēls kundze, jūs norādījāt uh, tas, ka uh, virknē uh, atbildīgu amatu sievietes vispār nav pārstāvētas Eiropas Savienības līmenī un pasaules līmenī un arī mūsu dalību valstīs. Jūs runējāt arī par algu atšķirībām procentos. Es gribētu, lai mēs to konkrēti atspoguļotu uh, kalendārā, lai sieviete varētu nopelnīt tādu pašu uh, algu kā vīrietis no 1. janvāra līdz 31. decembrim, sievietei būtu jāstrādā līdz 26. martam nākošajā gadā. Tas priekšsēdētājs kundze nozīmē, ka viens ceturksnis vairāk ir jāstrādā sievietei uh, gadā. Jūs iedomājieties šādas algas atšķirības un kādi kāds kaitējums tiek nodarīts sievietēm par labu vīriešiem. Es nerunāju šeit kā feministe, es runāju šeit no līdztiesības viedokļa, es runāju kā pilsoni par vienlīdzīgu atbildību, vienlīdzīgu darbu, mēs vēlamies saņemt vienlīdzīgu atalgojumu. Un uh, tie uzņēmumi, kas vairāk liek ciest sievietēm un Um, un šī krīze vairāk nodara kaitējumu sievietēm, un tad ir, mums ir jābūt proaktīviem. Un mums tiešām ir jāizvirza skaidri mērķi. Jūs jau prasījāt, un tas uh, daļēji jau ir paredzēts, bet mēs vēlamies, lai būtu analizēta statistikas dati par vīriešiem un par sievietēm, kā izējas punkts, bet mums ir jāiet tālāk, panākot algu atšķirību samazināšanu. Sievietes nevar samierināties ar šādu attieksmu atalgojumu jomā. Un man tas ir ļoti izšķirīgi, bet šis punkts Raumēvis kungs neparādās jūsu ziņojumā, tātad es vēlētos, uh, lai pamat problēma e, ir tāda, ka sievietēm ir labāka izglītība nekā vīriešiem. To apliecina visi statistikas dati. Mēs esam ar CVFOP uh, strādājuši pie šī jautājuma un arī ar citām struktūrām. Sievietēm ir augstāks izglītības līmenis nekā vīriešiem. Un kā mēs varam tagad izskaidrot to, ko uh, Uh, mēs šeit dzirdējām, ka sievietes krīzes laikā strādā nepilnu darba laiku, strādā apakš uzņēmējiem, viņu juridiskais status ir vājāks, kaut gan viņu izglītības līmenis ir augstāks. Un es gribētu tieši, lai šo jautājumu jūs risināt savā ziņojumā, jo tieši pret šādu situāciju mums ir jāvēršas krīze mums atver acis un Tādēļ mums ir jālūkojas problēmas saknē. Ja mēs šajā stratēģijā 2020 to nedarīsim, tad, protams, mēs varam uh, rīkot dažādas sanāksmes un uh, runāt, bet mēs negribam neko risināt. Tā tas nedrīkst būt. Tādēļ es vēlos, lai šī problēma at attiecība starp izglītības līmeni un atalgojumu tikta risināta arī jūsu ziņojumā. Un līdz ar to es arī vēlētos, lai tiktu risināts vēl viena problēma, un proti tā ir cīņa pret tās augtiem stikla griestiem. Tas nozīmē, ka pastāv zināmi ierobežojumi, ko sievietes vai sabiedrība. Patiesībā man neinteresē, kas īsti ir atbildīgs, man interesē eh, rast risinājumus. Tātad šie, šie šķēršļi uh, traucē sievietēm virzīties uz augšu pa karjeras kāpnēm gan privātajā sektorā, gan valsts administrācijā. Un es domāju, ka cīņai pret stikla griestiem, izglītībā, mūža apmācībā, jo ja mēs to darīsim tikai izglītības jomā, tad varbūt mūsu baz, mazmeitas piedzīvos šo rezultātu, bet mums ir jābūt aktīvākiem šajā 2020. gada stratēģijā, un mums jāparedz, ka mūža izglītības jomā sieviete debates eh, varētu atbrīvoties un īstenot savu vēlmi virzīties eh, tālāk uz priekšu pa karjeras kāpnēm. Un es domāju, ka šis jautājums tiešām ir ļoti būtisks. Un vēl viens, eh, vēl viens punkts, ko es vēlētos, vēl viena problēma, ko es vēlētos redzēt šajā ziņojumā. Uh, Uh, tas nav aplūkots tādā veidā šeit, kā es to vēlētos. Es gribu teikt, ka valsts sektoram, sabiedriskam sektoram ir jārāda piemērs. Šobrīd Francijā tiek paredzētas kvotas biržā kotētiem uzņēmumiem. Protams, šis uh, ierosinājums ir labs, bet kādēļ prasīt no citiem to, ko mēs nedarām paši? Kādēļ prasīt no privātu uzņēmējiem to, ko nedara valsts? valsts sektorā un tā darbības labi pazīstu. Kad uh, mēs virzāmies uz uh, augšu pa šo hierarhiju, sieviešu kļūst ar vien mazāk. Un es uzskatu, ka valsts sabiedriskam sektoram ir jārāda piemērs. Un es vēlos, lai, vēlētos, lai stratēģijā 2020 arī šis mērķis parādītos. Ceturtais punkts - tā ir atzīšanās uh, par kvotām. Es gribu teikt, ka tad, kad uh, Francija noteica kvotas politikā, es biju ļoti uh, skeptiska un piesardzīgi noskaņota, jo kvotas zināmā mērā nozīmē to, ka not, tiek noteikta tāda aizsarga barjera Uh, vājai uh, grupai, vājai iedzīvotāju grupai. Es domāju, ja ir vienlīdzīgas kompetences, tad arī ir vienlīdzīgas iespējas. Bet tas tika darīts uh, gandrīz pirms desmit gadiem. Un tagad, skatoties pagātnē, man jāatzīst, ka kvotas tomēr palīdz palīdz sasniegt vienlīdzību. Ar to vien nepietiek, un mums nevajag tikai aprobežoties ar kvotu metodi, jo daudz ko mēs dzirdām no iedzīvotājiem, viņi saka, jā, sievietes ir nekompetents, bet viņas tomēr ir jāliek otrajā un ceturtajā vietā sarakstā. Bet eh, ir arī kompetentas sievietes un kuras uh, jūtas atbrīvotas un kuras ieņem pelnīto vietu, tādu, diemžēl, nav daudz. E, tāpēc es domāju, ar kvotas vienas pašas nav nekas labs, bet politikā, ja izmanto kvotas un vēl citas sviras, kā es to pieprasu, tad gan var teikt, ka tas ir viens no elementiem, kas palīdz sasniegt šo mērķi, bet nav vienīgais uh, līdzeklis. Un vēl pēdējā lieta par uh, to mums vajadzētu padomāt un būt modriem, jo daudz tiek runāts par to, kā saskaņot ģimenes dzīvi un uh, darba dzīvi. Uh, Un es vēlēto šajā stratēģijā 2020 reālas svīras saskatīt par to, kā panākt pro, profesionālās un privātās dzīves saskaņošanu. Paldies, kundze! Paldies! Turpin priekšsēdētājs kundze un tagad Plums kundze. Um, Dāmna priekšēdinta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlētos sveikt referentu ar eh, viņa paveikto. Šajā ziņojumā ir ārkārtīgi daudz labu momentu, un man ir patiesa prieks, ka parlaments ir nācis klajā ar iniciatīvu sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu. Es pilnībā atbalstu Edīces Strellas teikto, bet arī Šartiekundas teiktajam var pievienoties. Vēlējos piebilst sekojošo. Protams, vienlīdzīgas tiesības ir ārkārtīgi spēcīgs termins un Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijā šim aspektam ir jābūt. Taču Ekonomiskā lejumslīde sievietes ir skārus īpaši smagi, īpaši tas attiecās uz sievietēm darba tirgū pilnībā piekrītu tiem, ka valsts sektorā strādājošiem vajadzētu būt paraugu sektoram. Neliels piemērs. Rumānijā ir notikusi darba vieta saīsināšana pēdējos gados, un īpaši lieli šie saīsināšana ir bijusi tajos sektoros, kurās ir sieviešu vairākums. Piemēram, uh, Šajā mēnesī tiek samazināts darbvietu skaits izglītības iestādēs par 15 tūkstošiem, un 85% no šī samazinājuma skartajiem bija sievietes. Varbūt, ka mūsu sagatavotajos ziņojumos lielāku uzmanību vajadzētu vērst uz dalību valstīs notiekošo tādējādi, ka, piemēram, ja tiek samazināts noīsināts darba vietas sabiedriskajā, tātad valsts sektorā, tad eh, faktiski pirmais kritērijs, kas tiek ņemts vērā, būtu jābūt tam, ka, ja sieviete ir vienīgā pelnītāja ģimenē, viņu saīsināt nedrīkst. Nākamais Rumānijā valsts iestādēm ir pēc likuma jāiestājās par vienlīdzību. Uh, Un eh, Rumānijā ir arī aģentūra, kas nodarbojas ar vārdarbības apkarošanu ģimenē, un tomēr šajā aģentūrā hroniski trūks darbinieku. Pie tām ne tikai tajā trūks darbinieku, tā tika likvidēta, tā tika iepludināta citā valsts aģentūrā, citā valsts institūcijā, un man tas, mani tas neapmierina. Ja mēs tiešām iestājamies par eh, vienlīdzību, par dzimumu vienlīdzību, un ja mēs vēlamies veicināt šo vienlīdzību, tad mums ir arī jāraugās, lai runas saskanētu ar darbiem. Un eh, iestādēm, kuru galvenais uzdevums ir sieviešu tiesība aizsardzība, būtu jābūt adekvāti funkcionējošām un adekvāti finansētām. Un visbeidzot, Patreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos mums ir nepieciešams finansējums. To dzirdam reiz pa reizei un atkārtoti. Un e, esmu pārliecināta, ka mums vajadzētu vairāk atsaukties uz sieviešu iesaistīšanu ekonomiskas dabas aktivitātēs, proti par kredītu sniegšanu sievietēm, par finansējumu programmām, piemēram, arī energo efektivitātes projektos un atjaunīgo energoresursu projektos. Šiem projektiem ir jātiek padarītiem pieejamākiem sievietēm tīri mājokļu energo uzlabošanā. Neesmu pārliecināta, kāds ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un tomēr domāju, ka mums izdosies šajā ziņojumā iekļaut visus nepieciešamos aspektus. Paldies, Plumbas kundze, turpina priekšsēdētāja Gurmai kundze. Prieksēdētājas kundze. Vispirms vēlētos pievienoties iepriekšējo kolēģi teikto. Uh, Proti, ja mēs vēlamies redzēt vairāk sieviešu vadošajos amatos, tad būtu jāpiemēro tā saucamā pozitīvā diskriminācija. Kā konstitucionālās komitejas priekšsēdētāja vietniece, es uzskatu, ka šajā ziņojumā, kas iestājas par um, vienlīdzību, mums vajadzētu iekļaut visus šos aspektus. Es uzklausīju Kožakosa kunga uzklausīšanu, jo viņu bija paredzēts iekļaut konstitucionālās tiesas tiesnešu sarakstā. E, šā ziņojuma sagatavošanā ir ļoti svarīgi atcerēties to, ka, piemēram, Romevas kungs, kas ir strādājis pie ziņojuma jau ilgāku laiku, ir uzsvērs visbūtiskākos momentus. Arī iedzīvotājiem ir jāizprot, ka sievietēm ir dažāds skatījums uz riskiem, dažāds lēmumu pieņemšanas process domāšanā Mums vajadzētu lielāku uzsvaru likt uz to, kā sievietes pieņem lēmumu. Mums vajadzētu vairāk piedomāt par ilgtermiņa risinājumiem. Runājot par ekonomisko krīzi, tad eh, 80% vīriešu zaudēja savu darbu, tīri statistiski raugoties. Raugoties, piemēram, uz Francijā pieejamo statistiku, tad ir tikai divas bankas, kuras ekonomisko krīzi ir pārdzīvojušas pietiekami veiksmīgi. Divi banku tipi. Tātad vienā banku tipā valdē sēdošais vairākums bija sievietes un otrā vīrieši. 2007. gadā, kurš bija pasludināts par vienlīdzīgu iespēju gadu, un kurā mēs arī svinējām Romas līguma, piedz, Romas līguma 50. gada dienu, tika uzsvērts vienlīdzības princips. Vēlētos jums atgādināt, ka šajā ziņojumā jau ir uzsvērts, ka ja viss notiek tādos tempos kā šobrīd, mums vajadzēs 70 gadus, lai izlīdzinātu plaisu algu atšķirībās starp sievietēm un vīriešiem. 2007. gads, vienlīdzību gads, un šeit jau tika pieminēts, ka 2010. gadā sievietēm ir jāstrādā trīs mēneši ilgāk, lai gadā saņemtu tādu pašu algu kā vīrietis. Vēl bez tam sievietes parasti dzemdē bērnus, un jo sievietē vairāk bērnu, jo lielāka ir atšķirība algās. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka šajā ziņojumā ir pieminēts arī nevalstiskais sektors, nevalstiskās organizācijas. Protams, ka mums tās ir jāiesaista lielākā apmērā. Un Protams, bez šaubām, mēs nedrīkstam aizmirst arī statistiku. Jautājums ir, vai mēs statistiku ņemam nopietni vai tikai skatāmies kā uz plikiem skaitļiem. Mums ir nepieciešama politiskā grība, lai šī statistika tiešām tiktu iepludināta visos ziņojumos. Paldies, lūdzu, Gurmai kundze. Paldies, Gurmais kundze, tagad Lolingas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu teikt, ka mani nedaudz pārsteidza šā ziņojuma projekta negatīvā ievirze. Ir daudz apgalvojumu, vispārinājumu, kas man šķiet diezgan maz pamatoti. Es uh, Man šķiet, ka referents saskat galvenokārt tikai siera caurumus. Piemēram, C apsvērumā mani uh, uh, ir teikts, ka vadošās plūsmas ekonomisti ir konstatējuši, ka kredīta krīzi ir uh, radījuši vīrieši. Uh, tomēr eh, gal galā finanšu nozarē strādā arī sievietes, tā jau nu nevar teikt, protams, eh, ir vajadzētu varbūt teikt, ka šai sektorā nevajadzētu mazināt kreditēšanas apjomu, bet kādēļ tad vērsties pret vīriešiem tālāk nākošā apsvērumā ir teikts, ka um, um, līdztiesību veicinošie pasākumi ir vai nu anulēti, vai uh, novēloties. Tā nevarētu teikt par manu valsti, piemēram. Tālāk apgalvojums, ka, uh, ka tiek izsākts izslēgtas sievietes, ka tiek pārcelts citos darbos, tas viss ir tik absolūti neskaidri un nevajadzētu nu, kļūt smieklīgiem ar šādiem apgalvojumiem, ja mēs šādu ziņojumu šādā formulējumā apstiprinām. Mēs sūdzamies par to, ka valsts sektorā strādā pārāk daudz sieviešu nu ziniet, uh, valsts uh, sektorā um, strādājošās sievietes strādā sliktākos apstākļos nekā privātajās sektorā strādājošās sievietes. Kādēļ apgalvot, ka sievietes dos lielāku ieguldījumu izglītības, veselības uh, uh finansējumā? Es nezinu, kādā valstī uh, un dažās valstīs, teiksim, tiek veikti ietaupījumi šajās nozarēs, un tie varbūt ir jāveic, un nevajag apgalvot, ka tas viss ir vērsts pret sievietēm. Uh, Es uh, neuzskatu, ka sievietes, kas strādā valsts sektorā, manā valstī tiktu diskriminēts vai nu vai no algas vai nodarbinātības jomā, drīzāk jau vīrieši izglītības jomā tiek diskriminēti, jo izglītībā strādā varbūt pārāk daudz sieviešu, un tās ir tikpat labi apmaksātas kā vīrieši. Bet varbūt mums drīz būs jāveic pozitīvās diskriminācijas pasākumu, lai panāktu, ka arī vīrieši strādā par skolotājiem un pasniedzējiem. Manā Uh, valstī mums tagad arī tiek domāts par to, kā piesaistīt vīriešus tie, uh, tiesnešu amatam, jo mums ir lielākā daļa tiesnešu sievietes. Kādēļ? Tādēļ, ka uh, pēc tieslietu studijām sievietēm daudz vieglāk ir saskaņot privātu personisko ģimenes dzīvi ar darba dzīvi, strādājot par tiesnesi, nekā atverot privātu advokāta biroju un tādēļ mums nevajadzētu pārsteigties ar atsevišķiem apgalvojumiem tālāk par um, migrantiem uh, strādājošiem migrantiem. Manā valstī, protams, tādi ir, bet uh, vienlīdzīgas priekšrocības sociālā jomā, nodarbinātībā, veselības aprūpes uh, jomā, kādēļ uh, Mums vajag apgalvot, ka migranti tiek izslēgti no šādas sistēmas. Varbūt nelegālie ir izslēgti, bet legālie jau nu gan ne, un nevajag apgalvot tādas uh, tam līdzīgas lietas. Un es varētu šeit citēt vēl uh, šo ziņojumu. Es domāju, ka tomēr mums ir nedaudz jāpadomā par to, ko mēs rakstām un apgalvojam un ko mēs nosodām un uh, nevajag pārspīlēt un vispārināt uh, tādas uh, lietas, kas nemaz neatbilst patiesībai daudzās dalību valstīs. Šeit, piemēram, 20. punktā man ir zināmas šaubas par to, vai var radīt 2,8 miljonus tās atsmo zaļo darba vietu. Uh, bet es vēl gribēju pievērsties algu atšķirības jautājumam. Jā, šādas atšķirības pastāv, bet ne visur. Vi, vidēji raug, vērtējot šādas atšķirības pastāv. Un dokumentā, ko mēs esam saņēmuši no Eiropas komisijas pa, saskarā ar Startautisko sieviešu dienu, uh, Eh, šeit ir runa par tā saucamo sieviešu hartu un ir teikts, ka komisija eh, panāks atšķirību samazināšanu algu jomā līdz 2014. gadam. Ir eh, direktīva par algu vienlīdzību, kas jau ir spēkā kopš 75. gada, tātad 35 gadus, bet man ir jautājums, kādi instrumenti ir komisijas rīcībā un kādi tā ir bijuši līdz šim, lai efektīvi uh, rūpētos par šās direktīvas īstenošanu. Un tā, tā tiešām ir laba direktīva, jo mūsu valstī tā palīdzēja panākt to, uh, lai uh, sievietes, kas nodarbinātas valsts sektorā, varētu saņemt atlīdzību miljoniem uh, bijušo Luksemburgas franku apmērā, jo šī, šī direktīva nodrošināja lielākas garantijas nekā bija pirms tam spēkā. Uh, Bet tā tad ir uh, dažādi sektori, ir sektori, kuros sievietes dominē un kur uh, varbūt šīs atšķirības ir mazākas atalgojuma jomā nekā citās jomās, bet arī arotbiedrībām un citiem sociāliem partneriem, bet īpaši arotbiedrībām, kuras uh, ved kolektīvās sarunas, arī ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Es, protams, ceru, ka komisija tiešām panāks šādu algu atšķirību samazinājumu līdz 2014. gadam. Un, piemēram, Vācijā tiek apgalvots, ka tādi, ja šīs atšķirības tiktu samazināts, iekšzemes koprodukts pieaugtu par 30%. Es nezinu, kas ir veids šāds aprēķinus, bet man Eh, šī situācija šķiet pārspīlēta. Ja jā, nu tā būtu taisnība, tad vispār nekāda problēma nebūtu attiecībā uz mūsu ekonomikas izaugsmas līmeni, bet es neticu, ka tas nu būtu tik viegli atrisināms. Varbūt šai ziņojumā līdz ar to mums vajadzētu pievērsties šai, šai, eh, šim paziņojumam ar ko ir nākusi klajā Eiropas komisija, nevis te ierakstīt tādus nepamatotus apgalvojumus, ko tāpat neviens par pilnu neņems. Merci, Madame Luling. Paldies, Lulings kundze. Tagad es vēlētos dot vārdu Eiropas komisijai, ja kāds tiešām vēlas piedalīties šās pēcpusdienas diskusijām. Não? Uh, então, dou de novo a palavra ao relator. Labi. Tad lūdzu referenta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien ir pirmā doma apmaiņa. Un, protams, būs grozījumi. Un grozījuma tapšanas procesā varēsim arī uzlabot vairākus ziņojuma aspektus, ticamāk iekļausim arī papildu elementus, kas sākotnēji tekstā nav iekļauti. Tāpēc no manas puses šobrīd būs tāda vispārīga komentāra. Mēģināšu, protams, apkopot to, ko līdz šim teica kolēģi. Es savā, savos ievadvārdos neteicu, nepieminēju vairākus aspektus, bet tad kolēģi to teica, nu, piemēram, Lulingas kundze, priekšsēdētājs, vietniece, runāja par uh, vardarbību pret sievietēm, vardarbību ģimenei Un it īpaši tika runāts par to, ka krīzes laikā vardarbība ģimenē arvien pieaug. Un, protams, tas ir saistīts ar to, kā ir krīzes apstākļi, smagi apstākļi, cilvēki zaudē darbu un bieži vien kļūst agresīvāki. Līdz ar to arī vardarbības līmenis palielinās un sieviešu, sievietes bieži kļūst par vardarbības upuriem. Un, manuprāt, ziņojumā tas arī ir jāieraksta. Ir skaidri jāpasaka, ka krīzei ir nopietna ietekme uz reālu situāciju vārdarbības jomā. Vēl viena lieta, runājot par uh, migrantēm, par sievietēm, kas nāk no migrantu ģimenēm, vēlos arī teikt, ka bieži vien sievietes no migrantu ģimenēm ir vienīgas, da, vienīgas pelnītājas ģimenē, Un, protams, ja šī sieviete zaudē darbu, tad visa ģimene zaudē ienākumu avotu. To arī var iekļaut ziņojumā. Vēl daži komentāri no manas puses. Un šeit es varu piekrist kolēģi teiktajam. Ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt ideju, ka valsts sektoram ir jābūt kā paraugam privātajam sektoram. Ja mēs vēlamies, lai privātais sektors darītu to un to un to, tad ir tikai loģiski, kā arī valsts sektorā notiek tādas pašas pārmaiņas. Varbūt valsts sektoram jābūt priekšgalā pārmaiņu ziņā. Nu, piemēram, runāt par budžeta sadali, par nodarbinātības politiku, un ir jāatceras, ka arī ekonomikas politikai ir dzimuma aspekts. Un nu, bieži vien šeit ir cieši saikne ar politiskajiem mērķiem – ar to, ka ir nepieciešams atbalstīt dzimumu līdztiesību politiskā līmenī. Un šeit ir jāatceras šis būtiskākais faktors, ko mēs īsti vēlamies panākt. Tādi jautājumi, ka nelīdztiesība, diskriminācija. Mēs varam to visu apkarot, mēs varam izmantot uh, konkrētus pasākumus, tā saucamā pozitīvo diskrimināciju, tā lai sievietes varētu kāpt pa karjeras kāpnēm, strādāt labākos amatos. Es pats esmu par to, lai šāda pasākuma tiktu īstenot. Es neuzskatu, protams, ka šāda veida pasākuma ir vienīgais risinājums, nē, bet noteikti viens no risinājuma posmiem. Savā ziņojumā, ja es kaut ko neesmu iekļāvis, tad ticiet man ne jau tādēļ, ka es vienkārši Ne jau tādēļ, ka es negribēju, vienkārši tādēļ, ka varbūt par kaut ko, par kādu jomu neesmu īpaši speciālists. Tāpēc arī lūdzu iesniedziet grozījumus, noteikti izskatīs. Nu, piemēram, tāds jautājums kā profesionālās dzīves un ģimenes dzīves apvienošana. Es pat domāju, ka labāk būtu teikt nevis ģimenes dzīvi, bet privāta, personiska dzīve. Manuprāt, tas ir daudz labāk, ka cilvēkiem ir nepieciešams apvienot uh, ar savu karjeru, ar iespējām izdzīvot pilnvērtīgu dzīvi, nevis vienkārši apvienot karjeru ar pienākumiem mājās. Vēl viena lieta. Īstenībā teikšu, ka neviens no faktiem, kas ir pieminēti ziņojumā, nav izdomāti. Viss ir pārņemts no dažādiem pētījumiem, no statistikas informācijas un, principā, viss šī informācija ir pieejama publiski. jautājums par zaļo ekonomiku, par zaļajām darba vietām. Šeit informācija sniedza Eiropas komisija, šī informācija iekļaut 20. punktā. Un ne, nekas no tā nav izfantazēts. Protams, ja jums šķiet, ka šie fakti nav pamatoti, nu tā ir cita lieta, bet īstenībā šie ir dati, kas ir publiski pieejami, un varbūt dažiem šķiet, ka dati nav pietiekami precīzi, bet jebkurā gadījumā es pats neko no šiem faktiem neizdomāju. Lolingas kundze, jūs pieminējāt to, ka sievietēm ir pienākums pieprasīt savu tiesību ievērošanu. Pieminēsim, ka Eiropas Savienībā vispār 27 dalībvalsts, ne tikai Luksemburga. Es zinu, ka ir citas valstis, kur situācija nav tik skaista un spīdoša kā Luksemburgā, tāpēc ir nepieciešams ieskatīties 27 valstu griezumā, un tur savukārt mēs varam atrast labu praksi, labus paraugus, kuri ir izmantojami arī citās valstīs, bet jebkurā gadījumā ir nepieciešams atcerēties, ka situācija dažādās dalību valstīs ir ļoti atšķirīga. Daudzos gadījumos ir nepieciešams veikt kādus pozitīvus pasākumus, kas savukārt citās valstīs nemaz nav vajadzīgi. Tāpēc ir nepieciešams ieskatīties Eiropas Savienības griezumā, saprast, kāda ir struktūra atšķirīgās valstīs un ko var darīt lietas labā tieši šajā valstī. Bet vēlreiz uzsvēršu, šī bija pirmā doma apmaiņa, līdz ar to jums ir grozījums, ir labi priekšlikumi. Es ar lielāko prieku izskatīšu. Es tiešām nepacietīgi gaidu, kad jūs iesniegsiet savus priekšlikumus, jo mērķis galu galā izstrādāt ziņojumu, kas būtu ne tikai pamatots un precīzs, bet arī lietojams. Liels paldies, saka priekšsēdētāji. Paldies, Romeva kungs. Un paldies, protams, arī visiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Tagad varam turpināt. Un, protams, šo diskusiju turpināsim citā reizē, un 20, līdz 23. martam jūs drīkstat iesniegt savus grozījumus. 4. Ma maijā ir paredzēts balsošanas komitejā, un jūnijā balsosim plenārsēdē. Un tagad septītais darba kārtības punkts. Kas ir 2006. līdz 2010. gadam rezultātu izvērtēšana un, protams, nepieciešams izstrādāt arī rekomendācijas. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs raudzītos, ko mums darīt nākotnē, tieši šajā jautājumā. Mūsu referenda ir Figurēdo kundze no GNGL grupas. Un eh, jau oktobrī pagājušajā gadā koordinatoru sēdē mēs vienojāmies par to, ka mēs sagatavosim referent, er, ziņojumu par šo jautājumu, un figurēdo tika izvirzīta par referenti. Es vēlētos lūgt Figureido kundzei, vai Viņa ir gatava sniegt nelielu informāciju par šo ziņojumu, un pēc tam mums būs diskusijas par šo priekšlikumu. Tātad, lūdzu, figurija Eido kundze, es dodu vārdu jums. Muito obrigada, senhora prezidente. Prieksēdētājs kundze. Kā jau jūs teicāt savos ievadu vārdos, šis ziņojums tika sagatavots pēc tam, kad mūsu komitejas koordinatori bija pieņēmuši lēmumu par šo ziņojumu, un doma bija sekojoša - sniegt komisijai priekšlikumus, ko iekļaut jaunajā ceļvežu sieviešu un vīriešu līdztiesībā stratēģijā. Taču pa šo laiku mēs esam runājušas gan ar komisāru Redings kundzi, gan ar citām ieinteresētajām pusēm, un Redings kundze mūs informēja par to, ka viņa būtu gatava uzklausīt mūsu komitejas teikto, un viņa būtu gatava iekļaut mūsu komitejas viedokli šajā ziņojumā. Redings kundze mums apsolīja iekļaut mūsu komitejas viedokli septembrī paredzētajā ceļvedī. Tas mums eh, sniedz daudz vairāk laika, jo sākotnēja informācija bija tāda, ka ceļvedis tiks sagatavots jau šā gada jūnijā, un tad mums laika tiešām bija maz, ja mēs vēlētos pilnvērtīgi sniegt savu ieguldījumu jaunajā stratēģijā. Prieksēdētājs kundze, es zinu, ka jums tas jau ir zināms, un tomēr Redings kundze tiešām ir apsolījusi iekļauties aktīvā dialogā ar mūsu komiteju par šo stratēģiju un eh, veicināt dialogu starp abām institūcijām. Tādu dialogu, kas nāktu par labu ideju attīstībai. Tātad tādu dialogu, kas eh, ne tikai izstrādātu deklarācijas un rezolūcijas, bet gan darbotos daudz dziļāk. Tad Redings kundze tiešām ir apsolījusi, ka vārdi ies roku rokā ar darbiem. Šis teksts tika sagatavots eh, pirms šīm pēdējā lainā notikušajām diskusijām un pirms jaunākās informācijas. Taču, protams, mūsu centieni uzlabot šo stratēģiju, šajā ziņojumā ir apkopoti. Raugoties uz šo ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesību ap 2006. un 2010. gadam, tad stratēģijā ir uzsvērt vairāki momenti. Es nedomāju, ka mums ir jāizskata visi punkti, kuros ir panākts lielisks progress, bet ir, protams, tādi aspekti, kuros mums bija mazliet jāpiekāpjās. Varbūt, ka svarīgāk būtu raudzīties nākotnē, ko darīt šobrīd, lai stratēģiju sagatavot pēc iespējas kvalitatīvāku. Protams, ka demokrātijā visu nosaka vairākums, un tomēr es uzskatu, ka nākotnē mums tiešām vairāk uzmanības vajadzētu pievērst politiskajam līmenim mēs e, nedrīkstam aizmirst, ka jā, mums ir vēlme, bet tas nedrīkst palikt tikai vēlmes līmenī. Šī ceļa karta būs kā saistošas apņemšanās, tāpēc šo rezolūciju esmu e, sadalījusi divās daļās. Tātad pirmā daļa ir starp institucionālā sadarbība un tās nosacījumi, jo, kā jūs ziniet, ir uh, ierobežojumi, ko mēs ziņojumu priekšlikumā varam ierakstīt sākotnējā fāzē un ko nē. Un eh, es vēlētos uzreiz pateikties komitejas sekretariātam par sniegto atbalstu. Protams, ka es vēlētos šajā ziņojumā iekļaut veselu virkni citu momentu un tomēr. Tas nebija iespējams. Tātad sākotnējā fāzē tas nav iespējams. Vēlāk, kad ziņojums jau tiek pilnvērdots ar grozījumu palīdzību, tad tas ir iespējams. Bet tātad e, sākotnēji šis starpinstitucionālais līmenis, kādi priekšlikumi ir iesniegti šeit? Vispirms, mēs vēlētos redzēt politisku apņemšanos balstītu šo Pekinas darbības plānu. Mēs vēlētos uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi ir tas, lai padome pieņemtu komisijas priekšlikumu. Pie, pie tam mēs nevēlamies, lai tas būtu tikai priekšlikums kā priekšlikums, mēs vēlētos arī padomas aktīvi iesaisti. Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija ir komisijas izstrādāts dokuments, kuru pēc tam pieņem padome. Uh, Bet mēs nevēlamies tikai politisku runāšanu, mēs vēlamies, lai dalību valsts tiešām apņemtos, protams, politiskā līmenī izdarīt to, ko tās ir apsolījušas. Un tas arī būs tas lielais politiskais solis, proti parlaments sagatavo savu ziņojumu, savu viedokli, uzsāka sarunas par vienlīdzības politiku, un tad pārējās institūcijas tajā iekļaujās. Nākamais. Mums šim jautājumam ir jāpieiet daudz sistemātiskāk. Runa iet par ceļvedi 2008. gadam, kurš šobrīd tiek izvērtēts, piedošana izvērtēts ik pēc pieciem gadiem. Mums šī politika ir jāizvērtē ik gadu. Tādējādi Eiropas institūcijām būtu pareizā platforma, uz kuras tās tālāk sadarbojas. Tas varētu būt savas, savā ziņā trīsvienības līmenis, kurā padome, komisija un parlaments sadarbojās, bet tiešām uzskat, ka šādam pārskatam ir jānāk klajā ik gadus. Vai tas ir pavasars, vasara vai rudens, tas jau vairs nav svarīgi, bet katru gadu. Tādējādi ikvienai institūcijai būtu nepieciešamā griba atbildēt par to, ko tās ir apņēmušās, un mums tas sniegtu lielāku redzamību. Ieinteresēt, ieinteresētās puses, proti dažādas savienības, apvienības un nevalstiskās organizācijas, kā arī dalību valsts struktūras un uh, dažādu valstu parlamenti aktīvi iesaistās šajā procesā, un tas mums tiešām sniegtu nepieciešamo aizmuguru nepieciešamo bāzi. Ja mums izdotos strādāt šādā gaismā, tad tas tiešām būtu ļoti veiksmīgi. Vēlreiz gribētu uzsvērt, ka Parlamentā mēs tieši tāpat strādājām ar Lisabonas stratēģiju. Katru gadu bija atskaita un pārskats. Taču dzimuma līdztiesības jautājumi nekad nav tikuši uzskatīti par tik svarīgiem, lai tiem sniegt pietiekamu uzmanību katru gadu. Tāpēc uzskat, ka šeit mums ir izdevies panākt būtisku progresu vairākos momentos, un lai darbotos tā arī turpmāk, Mums ir jāizstrādā tādu mehānismu, kuri ir izmantot citās politikas jomās, un jāizmanto šie mehānismi jau atstrādātie mehānismi, tātad dzimumu vienlīdzībā. Mums ir e, speciāla aģentūra dzimumu vienlīdzībai, kura sāks darboties pilnos apgriez, ar pilniem apgriezieniem šā gada jūnijā. Redzēsim, kā tas tālāk notiks. Un tomēr mums ir jāatbalsta šī aģentūra, šis institūts, tam ir jābūt nepieciešamiem resursiem. Un, protams, cīņa par dzimumu līdztiesību prasa naudu. Vienmēr jau naudas nepietiks, protams, vienmēr nepietiks nedz Eiropas, nedz dalību valstu līmenī. Mums vienmēr būs jāizvirza prioritātes, un e, budžetam apcērpjoties visticamāk tiks apcirpts arī kaut kas dzimumu līdztiesības ziņā. Un tomēr uzskatu, ka Eiropas Savienības politiķiem, tātad tiem, kur pieņem lēmums Eiropas līmenī, ir jābūt adekvātam seku izvērtējumam, ko iesniedz dalību valstis. Tātad ir jābūt ziņām, ir jābūt pierādījumiem par to, ko dzimuma līdztiesības adekvāta politika sniegs kā pievienoto vērtību Eiropai. Ja mums izdosies to sasniegt, tad mums būs ļoti labs ietekmēšanas mehānisms, jo uzskatu, ka dzimuma līdztiesībai ir jātiek ņemtē vērā pilnīgi visos lēmumu pieņemšanas procesa etapos, visos līmeņos. Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ, un, ja mēs vēlamies redzēt tīri praktisku rezultātu, uh, Šeit šajā ziņojumā ir apkopot veselu virkni priekšlikumu. Pilnīgi noteikti mums ir jāizstrādā koordinācijas mehānisms, kurš nepārtraukti izvērtētu dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu. Protams, ka ir vesela virkna mehānismu un tomēr adekvāta koordinācija starp dažādām iestādēm nedarbojās tik labi, kā tai vajadzētu darboties. Uh, Mēs redzam, ka praksē parādās zināmas pretrunas, no kurām pilnīgi mierīgi varētu izvairot, izvairīties, ja šī sadarbība būtu veiksmīgāka. Vēl bez tam ir svarīgi piemērot tā saucamo integrētās politikas pieeju. Šāda pieeja ir atstrādāta ekonomikā mēs eh, runājām par ekonomiskās lejupslīdes sociālajiem aspektiem, bet ir vesela virkne citu sektoru, kurā darbojas tie paši noteikumi. Tas pats attiecās uz budžetu, bet mums tiešām ir jāpie paši izvērtēšanas noteikumi arī dzimumu vienlīdzībai. Runājot par robežu stabiņiem, ir svarīgi tos nolikt, un tikai tā mēs redzēsim, vai politika adekvāti darbojas praktē, praksē. E, protams, mēs nevaram visu vispārināt, ne visi modeļi darbosies dažādās nozarēs, un tomēr, ja mums ir izstrādāti labākās prakses piemēri, tad šo paraugu praksi varētu izmantot kā ļoti labu instrumentu arī citur, un tas palīdzētu mums labāk izprast, kas tad reāli notiek pasaulē. Un e, tas mums e, palīdzētu arī saprast, kā darbojās citi, kā darbojās citi momenti. Protams, ka ir svarīgi uzmanību vērst arī uz uh, divu skatījumu pieeju. No vienas puses dzimuma līdztiesības politika, bet nedrīkstam aizmirst arī citu momentu, kas prasa īpašu pasākumu piemērošanu, un tas ir piemēram likumdošanas aspekts, budžeta līdzekļi, kontrolas līdzekļi, lai viss darbotos un būtu savīts vienotā kopumā jo dzimuma līdztiesības jautājumi nevienmēr ir tādi taustāmi, nevienmēr mēs varam konkrēti pārbaudīt, kā darbojas dzimumu diskriminācijas izskaušanas politika, un šeit mums ir daudz ciešākā mērā jāsadarbojās ar dalību valstīm. E, runājot par sadarbību ar dalību valstīm, tas nebūtu nenozīmē, ka mums dalību valstīm ir briesmīgi jādraud, ka ja nu viņas nedarbojas tā vai šitādi, tad būs briesmas. Es vienkārši apgalvoju to, ka Eiropas Savienībai ir jāizstrādā pasākumi, un dalību valstīm tie ir jāīsteno. Un katru gadu mums dalību valstīm ir jāprasa, kā viņas īsteno šos pasākumus. Pie tam nevis ar draudiem, ka nav īstenoti, bet varbūt dalīties ar paraugu praksi. Varbūt, ka varētu izveidot kādu īpašu balvu vai tādu kā tādu kā prēmiju tām dalību valstīm vai tām organizācijām, kuras pasākums īsteno ātri vai vislabāk. Tātad es vēlētos uzsvērt, ka mēs nevēlamies redzēt briesmīgi daudz sankciju, mēs drīzāk vēlētos redzēt pamudinājumu. Šeit uzskat, ka akmens ir jāmet arī mūsu dārziņā. Mums vairāk uzmanības ir jāpievērš dalību valstu delegācijām. Mums varbūt vajadzētu vairāk uzaicināt dalību valstu pārstāvis uz mūsu komiteju. Un, protams, arī uz citām komitejām. Mums vajadzētu šo jautājumu izskatīt un izvērtīt arī citās komitejās. Ņemsim vērā to, ka parlamenta mandāts ir palicis spēcīgāks. Mums ir jāatcerās, ka mūsu kolēģi jau varbūt nevienmēr apzinās, kas notiek ar šo pieaugušo mandātu viņu lauciņā. Līdz ar to politiskā līmenī tas arī ir vissvarīgākais tieši no institucionālā viedokļa skatoties. Protams, ka mums būs šis tas iebilstams tīri specifiskākā ziņā. Piemēram, dažādās politikas jomās daudz kas ir ticis sasniegts, un šeit būtu jāuzteic Zviedrijas prezidentūra. Piemēram, Zviedrijas prezidentūras laikā tika nopublicēta Pekinas 15 plus platformas novērtējums. Un tas bija ārkārtīgi pozitīvs solis uz priekšu dzimumu līdztiesības īstenošanā. Mums ir jāsagatavo pareizie indikātori, mums ir jānosaka pareizie mērķi, Un eh, šeit šajā ziņojumā ir uzsvērtas 12 politikas jomas, kuras būtu vienas no svarīgākajām. Eiropas komisija jau ir sagatavojusi ļoti labu darbības platformu, un to mēs varētu izmantot, to mēs arī darīsim. Mēs eh, pilnīgi noteikti varam uzlabot arī pamatojumu. Protams, runājot par emancipāciju, tad emancipācija nav iespējama bez sieviešu ekonomiskās neatkarības. Līdz ar to mēs pieslēdzamies nabadzības apkarošanai. Nabadzības apkarošanā ir nepieciešams īpaši uzmanību vērst uz sieviešu nabadzības izskaušanu, un tas ir jāņem vērā. Mums ir jāmēģina pamudināt dažādās politikas jomās iepludināt eh, nabadzības apkarošanu un arī vienlīdzības jautājumu. Eh, patiesībā daudz kas no pieņemtajiem lēmumiem sieviešu dzīvi nevis atvieglo, bet gan pasliktina. Ir vesela virkni pasākumu, kas eh, neļauj emancipācijai notikt. Protams, šeit mēs neminam tos ļoti ambiciozos projektus, kurus mēs vēlētos redzēt īstenots Eiropas Savienībā. Un tomēr mēs vēlamies redzēt papildus darba vietas, īpaši sievietēm, un arī t, e, tam, kā ir šis jautājums ar e, ražošanu. Mēs e, nedrīkstam aizmirst arī valsts pakalpojumu sniegšanu. Vēl bez tam eh, mums ir jārod risinājums sieviešu problēmām arī citās nozarēs. Piemēram, kā jau iepriekš minēju, mēs varētu savilkt kopā nabadzības apkarošanu ar nevienlīdzības apkarošanu. ir uzsvērti vairāki aspekti, un eh, es zinu, ka daudz kas ir paveikts, taču dažkārt priekšlikumi, kurus izstrādā Eiropas komisija, ir tiešā pretrunā ar to, kas reāli notiek dalību valstīs un ko tās vēlas. Tātad komisija ir izstrādājusi dzimumu vienlīdzības programmas biznesa uzņēmumiem. Dalību valsts vēlas turpināt šo projektu īstenošanu, bet e, problēma ir tāda, ka uh, lai šie projekti sāktu darboties, tas prasa ļoti ilgu laiku. Līdz ar to līdzsvera rašana ir samērā grūta, un, kā es jau iepriekš pieminēju, bieži vien komisija izstrādā pretrunīgus signālus. Mums ir arī jāizvērtē, kas labs ir šajās politikās. Un eh, iespējams, ka dažkārt mums vajag izvairīties no nevajadzīgā un ņemt vērā tikai to, kas pat, patiesi darbojas. Protams, izglītošanas kampaņas, uzraudzības braucieni, darba vietu pārbaudas. Protams, arī savā valstī es bieži tiekoties ar sievietēm dzirdu kritiku par to, ka uzņēmumā, kurā viņi strādā, šajā uzņēmumā ir paredzēta īpaša balva vai prēmija kurā uz šo, uz šo amatu vai uz šo balvu sievieti nevar pieteikties, jo viņai ir jārūpējas par bērniem. Tā tad eksistē diskriminācija tīri reālos apmēros un likumdošanas nav. Un šajā konkrētajā gadījumā mums eh, neizdevās rast nekādu likumdošanu, kas sievieti aizsargātu. Tātad ir ārkārtīgi būtiski, lai dalību valstīs tiktu piemērot pretdiskriminācijas pasākumi. Un eh, ir vesela virkne citu momentu, kas izmaina situāciju. Es varētu piekrist tiem kolēģiem, kur uzskata, ka ir ārkārtīgi būtiski uzmanību vērst uz to, vai jau patreizējos likumdošanas aktos nav atrunāta adekvāta aizsardzība. Proti, mums eh, varbūt jau ir adekvāts tiesiskais aizsargs, bet tas adekvāti nedarbojās. Ir arī citi jautājumi, kurus esam šeit izskatījuši. Tā ir skaitā Vienā no pēdējām rezolūcijām Eiropas parlaments iestājās par to, ka ir jābūt dzimumu līdztiesībai. Tā ir rezolūcija, kuru mēs pieņēmām šajā gadā pret cilvēku tirdzniecību un pret sieviešu diskrimināciju. Es uzskatu, ka tas arī būtu svarīgākais, ko vēlējos pateikt bija arī vēl viena rezolūcija, kuru mēs pieņēmām ANO organizētajā konferencē Ņujorkā. Visi tie ir būtiski momenti, kurus mēs varam apkopot, nosūtīt komisijai, un tas būtu mūsu ieguldījums jaunajā līdztiesības stratēģijā. Līdz ar to varbūt varam turpināt debats šādā pašā garā, un tas arī ir viss, ko vēlējos pateikt. Tātad, kā jau teicu, es vēlētos, lai mēs sadarbotos ar kolēģiem, ar politiskajām grupām un komitejām. Priekšsēdētāji, paldies Figurieido kundzei par eh, to, ka iepazīstinājāt mūs ar šo ļoti svarīgo ziņojumu. Tagad mums ir paredzēta ziņojuma projekta izskatīšana. Vispirms Gomai kundzei vārds lūdzu. Tak, thank you very much, uh, dear uh, chair. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms es vēlējos pateikties ļoti profesionālo pieju šā jautājuma risināšanā un arī publiskajā uzklausīšanā pirms kāda laika mums bija iespējams šo jautājumu apspriest ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un tas arī palīdz šo ziņojumu padarīt spēcīgāku, iekļaujot arī sabiedrības viedokli. Man ir mm, papildinājums šim jautājumam. Mēs runājam sestajā punktā par sociālās ietekmes novērtēšanu. Uh, šeit ir runa par sociālo integrāciju. Mums vajadzētu skaidrāk formulēt, lai visi saprotu, par ko ir runa. Tālāk ir par statistikas datiem, kas ir absolūti nepieciešami, lai īstenotu dzimumu līdztiesības politiku. Un tas ir jādara visā lēmumu pieņemšanas ciklā, gan uh, pieš, izšķie, izstrādājot politiku, piešķirot līdzekļus, īstenojot politiku un izvērtējot tās rezultātus. Un uh, to nevar darīt bez uzticamiem, ticamiem uh, statistikas datiem. Uh, Projekts būtu jāpastiprina runājot par saistos likumdošanu un resursu piešķiršanu. Es uzskatu, ka šiem tiesību aktiem ir jākļūst ar vienu saistošākiem un jāpiešķir Eiropas Savienības resursi šo mērķu sasniegšanai, jāaicina padome un komisija izstrādāt uh, saistošu dokumentu cīņā pret uh, vardarbību, kas vērst pret sievietēm, mums ir nepieciešami tiesību akti, kas būtu saistoši. Tālāk vēl par tādiem jautājumiem, kas te ir uh, uh saskatāmi starp rindiņām mums ir uh, jāizvērtē sieviešu nodarbinātības situācija ņemot vērā krīzi un uh, kādi budžeta ierobežojumi skar sieviešu situāciju. Par to mēs dzirdējam arī mūsu ko, spāņu kolēģa. Uh, kolēģi ziņojumā, tāpat arī par valsts atbalsta pakāpenisku pārtraukumu stratēģiju un kā tā varētu iekvitēkmēt sieviešu uh, situāciju. Tālāk par uh, programmu 2020 šeit uh, dzimuma stratēģija iezīmējas vājāk nekā Lisabonas stratēģijā, un mums ir nepieciešama dzimumu uh, līdztiesības politika arī šajā 2020. gada stratēģijā. No Lisabonas stratēģijas mēs Mācījāmies, ka nevar būt 120 mērķu, varbūt šoreiz mums pietiks arī ar sešiem mērķiem, bet, eh, ar septiņiem atvainojas mērķiem, bet šeit ir stingri jāstrādā un šie dzimuma aspekti ir jāiekļauj darba plānā. Mums eh, bija no 2001 līdz 2000 piektajam gadām piecas, stra, pieci strateģiskie punkti, pēc tam mums bija arī seši punkti, runājot arī par sievietēm attīstības valstīs, bet es domāju, ka mums ir uh, arī jādod savs ieguldījums šai stratēģijā. Mēs esam vēlēta institūcija. Mums ir jāstrādā ar sieviešu tiesību lobby nevalstiskanām organizācijām. Uh, Un mēs, mums ir uh, uh, jārūpējas par to, lai tiktu sadzirdētā Eiropas pilsoņu, tīpaši sieviešu balss, un es varētu piekrist kolēģei uh, par to, ka mums uh, attiecībā uz šo dokumentu, kas tika pieņemts Ņujorkā, ka mums nebija iespējams tur iesaistīties, bet mums ir uh, Uh, jācenšas iesaistīt šajā procesā komisāra Redinga. Paldies, Gurmai kundzei, un tagad Kornēlisens kundzei vārds lūdzu. Thank you, Mrs. Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pirms vēlos pateikties Figredo kundzei par šo ziņojumu. Manuprāt, ir ārkārtīgi Svarīgi, lai mēs izveidot tādu konkrētu uzdevumu sarakstu, kas ir jādara lietas labā. Un tad varam panākt to, lai mūsu vēlmes kļūst, kļūst par realitāti. Es atceros ar Abelu ziņojumu, ko, par ko tika balsots janvārī plenārs sēdē, un tur savukārt bija ļoti progresīva attieksme. Tur varējām arī novērot, ka vairākums deputātu to varēja atbalstīt, un es ceru, ka arī šoreiz būs tāpat. Komisija piedāvāju savu uzdevumu sarakstu. Tā ir harta, kā Redings kundze paskaidroja. Viņa teica, ka šeit, šajā hartā ir konkrēti uzdevumi, kas ir veicami. Jā, mēs varam šeit ieguldīt arī savu ortavu. Un es ļoti ceru, ka Rendingas kundze un visa komisāra kolēģija strādās šeit kā šeit tika pateikts, ka vajag ierobežot šo dokumentu, lai nebūtu pārāk garš, un šeit savukārt mums ir izdevība ziņojumu uzlabot, padarīt to daudz kvalitatīvāku. Nu, piemēram, tiek runāts par to, ka ir atšķirība samaksā starp sievietēm un vīriešiem. Un tad ir vēl viena lieta, manuprāt, ir arī diezgan liela atšķirība attiecībā uz aprūpi. Nu, piemēram, vīrieši pelna par 18% vairāk, bet sievietes par 80% vairāk piedalās aprūpē. Manuprāt, tas ļoti nopietni. Šādā gadījumā, ja mēs samazināsim šo aprūpes plaisu, varēsim panākt diezgan daudz, un šobrīd tas ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem, jo vēlamies, lai sievietes darbotos tieši darba tirgu, lai strādātu uh, maizes darbu. Un tad ir nepieciešams, protams, nodrošināt, lai būtu iespējams apvienot ģimenes pienākumus un karjeras iespējas. Šeit trūks daži aspekti. Vispirms, migrāntu sievietes un etnisko minoritāšu sievietes lielākoties saskāras ar dubulto diskrimināciju. Šis sievietes ir lielākā mērā pakļautas riskam, attiecībā uz vārdarbību, arī gadījumā, ja sievietēm nav attiecīgs juridiskais status, status. Vēl viena lieta ir lesbietis un transpersonas. Šeit ir diskriminācija, it īpaši runājot par transpersonām. Lielākoties šīs personas tiek saistīts ar geju kustību. Bet īstenībā transpersonas un šo cilvēku diskriminācija principā ir dzimuma diskriminācija. Tāpēc līdz ar to vajag uh, konstatēt kā dzimumu diskrimināciju, nevis kā uh, geju un lesbiešu diskrimināciju. Un par transpersonām parasti šajā komitē netiek runāts. Manuprāt, ir pienācis īstais laiks pievērsties arī šo personu tiesībām. Vēl viens aspekts, ko vēlos pieminēt, ar lielāko prieku sadarbošos ar Figarēdo kundzi un ar ēnu referentiem. Uh, Manuprāt, ir nepieciešams iekļaut dažus elementus un uzlabot ziņojumu kvalitāti. Manuprāt, mēs arī varam daudz ko paveikt. Paldies! Paldies, Kornelisenes kundzei, un tagad es dodu vārdu Lulīngas kundzei. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka uh, sieviešu tiesību komiteja ir jāpadomā par to, kāda veida ziņojumu mēs sagatavojam. Mēs esam jau pieņēmuši Tarabellas uh, ziņojumu. Tagad mums ir ziņojums par ekonomikas krīzi un arī Figureido kundze ziņojuma projekts par uh, rīcības plānu. Šajos uh, ziņojumos Mēs visu laiku atkārtojam vienu un to pašu. Un uh, es šajos ziņojumu projektos atrast, atrodu vārds pa vārdam vienu uh, rindkopu, kas jau tika iebalsots Tarabellas ziņojumā. Tas pats ir Roēdas kunga ziņojumā un arī šajā ziņojumā. Mums tomēr vajadzētu zināt, ko tad mēs vēlamies iekļaut šajos ziņojumos, kāds ir mūsu darba mērķis, jo tas ir nepieņemam, ka mēs atkārtojam vienu un to pašu. Uh, Un tas tā jau esam darījuši arī iepriekš, un um, es atceros, ka patiesībā 20 pēdējo gadu laikā mēs darām, atkārtojam vienu un to pašu vai tad mēs tiešām nevaram šajā ziņojumā koncentrēties uz problēmām, nevis pastāvīgi atkārtot vienu un to pašu, vienas un tās pašas žēlabas un vienas tošas pašas apgalvojums. Es domāju, ka tas nu neliecina par veiksmīgu darba metodi mūsu komitejā, un tagad jau tas ir trešais ziņojums, kur atkal ir tas pats formulējums, un mēs Domājam, ka tādā veidā mēs nu, kaut ko īpašu sasniegsim, pieņemot šo ziņojumu, ko šobrīd apspriežam. Es domāju, ka likumdevējam ir necienīgi tā, tādas darba metodas izmantot. Paldies! Paldies par Lulings kundzes spriedumiem, paldies par jūsu godātie deputāti izteiktajiem komentāriem. Uh, Jā, iespējams, ka mēs vēl diskutēsim par to. Jā, iespējams, ka kaut kas atkārtojas, un tomēr es uzskatu, ka kaut kam arī vajadzētu atkārtoties, ja mēs vēlamies redzēt kaut kādu uz priekšu došanos. Bet jebkurā gadījumā diskusijas turpināsies. Neaizmirsīsim, ka ziņojumā ir arī konkrēti priekšlikumi, kā panākt dzimumu līdztiesību. Tātad tagad mums ir jāvienojas par laika grafikiem, bet vispirms vēlētos palūgt, vai komisijas pārstāvis vēlētos izteikties kāds no komisijas? Ja nē, tad es dodu vārdu Figurieidas kundzei viedokļu apkopojumam, un tad mēs nobeigsim diskusijas lūdzu. Obrigada, senhora Presidente, e obrigada também às colegas. Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijā. Es vēlos runāt par diviem jautājumiem. Attiecībā uz šo priekšlikumu. Skaidrs, ka šī komiteja varēs paveikt darbu kvalitatīvi tikai un vienīgi tad, ja mēs turpināsim atkal un atkal runāt par to, ka Eiropā joprojām ir problēmas. Un daudzas no šīm problēmām eksistē jau 20 vai pat 30 gadus, un joprojām risinājums nav panākts. Ja tiek piedāvāti kādi risinājumi, bet šie risinājumi netiek izmantoti, tad, manuprāt, mums ir jāturpina strādāt. Mēs nevaram pateikt, nē, nekas nenotiek, nekas nedarbojas, pietiek, neko nedarīsim. Nē, manuprāt, ir jāklāvē pie durvīm, un tad tiks atvērts. Un atkal un atkal mēs runājam par tām pašām problēmām. Bet, kā jau teicu, ja mēs vairs nerunāsim par to, tad, manuprāt, vispār nebūs nekāda progresa līdz ar to. Es apsolu, ka es joprojām runāšu par to visu un runāšu strikti, nepieciešams ļoti strikti aizsargāt un veicināt sieviešu tiesības, un varēsim klusēt tikai tad, kad uh, sieviešu tiesības tiks ievērotas pilnībā. Varbūt būs vajadzīga vēl